Labdien visiem! Es eh, vēlos sveikt mūsu klausītājus arī galerijās. Šodien klausītāju ir daudz. Vakardienas eh, sanāksmi protokoli jau ir izplatīti. Ja netiks iesniegti iebildumi, protokoli tiks uzskatīti par pieņemtiem.